piemēram, ja runa par gēnu tehnoloģiju apstiprināšanu, par pesticīdu atļaujām. Eh, šeit eh, dalība valstis nevar vienkārši atdot eh, šīs pilnvaras komisijai. Tas nav apmierinoši tāpēc, ka tā kā trūkst šīs caurzemības un mm, dalība valstīs nav iespējams vēst sarunas, tad uh, Mēs eh, šeit eh, mēģinam it kā izmaksāt kažoku, to nesaslapinot. Es uzskatu, ka mums ir jāizturas pozitīvi pret eh, šo komisijas reformu. Šeit tiek obligāti iesaistītas komitejas un tāpat arī tiek domāts par lielāku caurdzmību. Mēs dzirdējām, ka Daži deputāti iesaka, ka komisijai vajadzētu atsaukt priekšlikumu, tad nākt klajā ar jaunu priekšlikumu, kas varbūt e, padomē patiks labāks. Mums ir jāsaprot, ka katrs jauns priekšlikums noteikti būs daudz vājāka iepriekšējā priekšlikuma versija. Es uzskatu, ka Komisāra kungs, jums vajadzētu saprast, ka parlaments vēlas eh, strādāt tālāk pie šī priekšlikuma. Padome, diemžēl, to bloķē un, diemžēl, nav spējusi pieņemt lēmumu tik svarīgā jautājumā. Tāpēc es gribētu šodien vērsties pie padomes, beidzot nākt klajā ar pozīciju, un vislabākais būtu, protams, piekrist komisijas priekšlikumam. Lielas paldies Falātas kundzei, tagad divas minūtes eh, Durāna kungam. Paldies, priekšādātāji! Šefčoviča kungs, mēs esam uh, šeit uh, zem četrām acīm gandrīz. Mēs, domāju, varētu runāt gan atklāti. Uh, komisija ir sagatavojusi šo tekstu tāpēc, ka viņa izjūt spiedienu no padomes un tāpat arī no sabiedrības, kas saka, ja jūs nepieņemsiet nekādu lēmumu, tad mēs vērsīsimies pret komisiju un Eiropas Savienību. Jums ir šeit jāpieņem lēmums. Kaut arī padome ir šeit eh, izturējusies ārkārtīgi vaļīgi un eh, vispār nav neko izdarījusi. Mēs gal galā šeit runājam par veselību, par 500 miljoniem Eiropas Savienības patērētāju. Mēs runājam par ķīmiskām vielām, par ģenētiski modificētiem organismiem. Uh, Mēs atrodamies eh, tādā situācijā, kur mums ir šeit jāakceptē arī iebildumi. Nu, tāda vēl nav daudz, bet šo iebildumu noteikti būs vēl vairāk, tāpēc, ka sabiedrība kļūst tikai sarežģītāka. Tātad mums ir jāsaprot, ka mēs vairs nevaram šeit izvēlēties tikai melnu vai baltu. Tas vairs nav akceptējami. Uh, Jā, es saprotu, Šepčeviča kungs, eh, bet jums vajadzētu virzīties uz priekšu. Komisijai vajadzētu to noteikt par prioritāti. Protams, mēs nevaram šeit iedziļināties detaļās, kā tieši mēs to varētu darīt. Varbūt tās ir pavisam citas debates. Es eh, priecājos, ka jūs teicāt, ka šis jautājums noteikti paliks komisijas darba kārtībā arī nākamgad. Es ceru, ka parlaments jums palīdzēs virzīties uz priekšu. Noslēgumā vēlējos vēl norādīt, ka iepriekšējā mandātā ar Korbeta kungu gatavojām ziņojumu AFCO komitejā, un es vēlētos pateikties Korbeta kungam par visu darbu, ko viņš ir šeit ieguldījis, un vēlos paust savu nožēlu par to, ka viņš tagad dosies prom, pateicoties tiem tur, kas meloja. Lielas paldies. Tagad eh, Ropē kungam divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, eh, komisāra kungs, kolēģi. Eh, šorīt šeit parlamentā mēs runājām par konferenci par Eiropas nākotni un esam nonākuši pie vienošanās, ka nākotnē Eiropai jābūt demokrātiskākai un tai jāuzklausa vairāk savus pilsoņus. Komitoloģijas procedūra tiek kritizēta, tāpēc, ka tajā pietrūks demokrātiskuma un uh, caurskatāmības. Diemžēl. Uh, problēmas ir ļoti saredzamas tad, kad lēmumi tiek pieņemti par delikātiem jautājumiem, par jautājumiem, kas tieši ietekmē mūsu pārtiku, veselību un uh, dzīvnieku veselību. Es pārstāvu zaļo grupu un eh, kā tās pārstāvs gribētu aicināt komisiju strādāt pie šī mērķa, lai pārreformētu komitoloģijas eh, procedūru, nodrošinātu lēmumu caurskatāmību un lai ierobežotu dalību valstu pilnvaras izvairīties no atbildības, eh, atturoties pieņemt lēmumus. Paldies! Paldies, un tagad pospišilkungs uz vienu minūti. Děkuji pěkně, pane předsedající. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, komisāra kungs, tāpat eh, kā mani kolēģi, es atbalstu komitoloģijas reformu. Esmu pārliecināts, ka tad, kad komisijai eh, būs pilnvars pieņemt īstenošanas aktus, Nu, tad um, nebūtu labi, ka, šie, ka daudzi akti paliek uh, bez uh, pozīcijas, uh, kas tiek uh, pieņemta dalība valstīs attiecībā uz tiem, attiecībā uz modificētiem uh, organismiem, pārtikā, uh, dzīvnieku uh, veselību un tā tālāk. Mēs par šiem jautājumiem esam runājuši jau iepriekšējā sasaukumā vairāk kārt, un šis šķiet ir ļoti tehnisks jautājums. Nu, pie tā beidzot komisijai vajadzētu ķerties un varbūt vajadzētu aktīvāk to virzīt, risināt padomē. Un uh, jāpadomā, varbūt kādas modifikācijas būtu pieņēmams eh, padomē. Pašreizējā situācija nav piemērota un atbilstoša, bet katrā ziņā nav arī gribas pabeigt procesu. Tā ka lūdzu centieties darīt visu, lai to pabeigtu. Lielas paldies Pospišila kungām, un tagad viena minūte Hoisika kungām. Yes, uh... Paldies priekšsēdētāji! Šefčovičs kungs, es domāju, komatoloģija ir viena no tādām pārsteidzošām lietām, fascinējošām lietām, kuriem viens īsti nesaprot. Mēs, jā, jūs saprotat, jā, bet sabiedrība nesaprot. Mēs runājam par Eiropas Savienību tuvāku cilvēkiem, un te nu daudz kas pietrūkst. Mēs tāpat runājam par caurskatāmību un pārskata atbildību, un tas viss pietrūkst šajā procesā. Pesticīdi, ir eh, viens no šādiem stūrakmeņiem, eh, kas parāda šīs problemātikas dziļumu. Cilvēki nezina, kā valdības nobalsoja, un uh, tad vienkārši tiek vainota Brisele, Brisele nolēma, Brisele diktē, bet galu galā tie ir civil dienesta ierēģi šajās pašās dalībvalstīs un valdībās, kas tur piedalās, pieņem lēmumus, un sabiedrībā nav nekāda kontrolas iespēja. Uh, Tā nu ir lieta, kas būtu jāmaina. Man ir liels prieks redzēt, ka komisijas priekšlikums joprojām ir uz galda, bet kas mums ir vajadzīgs šobrīd? Mums vajag tiešām panākt kaut kādu dinamiku šeit parlamentā, bet vajag atjaunot arī priekšlikumu no komisijas puses. Ceru, ka tas tiks iekļauts darba plānā, bet uh, no padomas puses noteikti. Un varbūt pilsoņiem būtu jāpastiprina spiediens no savas puses. Paldies! Paldies uh, Hoisikungam! Un tagad Melchiors kundze uz vienu minūti.

mana kolēģi nu pateikto, Eiropas Savienība ir eh, Eiropas eh, tautu savienība, un mēs esam šeit, tāpēc, ka Eiropas pilsoņi par mums balsoja, bet es zinu, ka ir daudz eiropieši, kas uzskata, ka Eiropa ir ļoti tālu, ka tā nesaprot eh, Eiropas Savienībā notiekušo, ka viņi uzskata visu to par birokrātiju, un ka tā ir tikai tāda tehnokrāta cīņa par vāru. Ir daudz cilvēku Eiropā, kas nesaprot komitoloģiju, Eh, gan Eiropā, gan šeit parlamentā. Un ja mēs nespējam izskaidrot komitoloģiju, tad kā mēs varam cerēt sagaidīt no vēlētājiem un citiem eiropiešiem, lai viņi saprastu komitoloģiju un par ko tur vispār ir runa? Ja mēs nespējam izskaidrot savu likumdošanas procesu pilsoņiem, nu tad mēs neīstenojam pamata principus, kurus paši izmantojām, lai būvētu Eiropas Savienību. Mums ir jābūt spējīgiem izskaidrot šos procesus Eiropas pilsoņiem, un tāpēc es gribētu atbalstīt uh, riņu uh, grupas uh, priekšlikumu reformēt komitoloģijas uh, pamatprincipus, un man ir prieks redzēt, ka Šefčoķa kungs arī atbalst šo priekšlikumu. Paldies, Melkjors kundzei. Brīvā mikrofonā procedūrā nav pieteicies neviens runātājs. Vai mēs jau iepriekš ko tādu būtu redzējuši? Nu, izņēmuma kārtā Korbeta kungam viena minūte. Oles. Paldies! Tas, ko Melkjor kundze teica, ļoti pareizi. Kometoloģijas sistēma ir miglaina, neskaidra, un neviens to nesaprot. Bet ir cita sistēma, deleģētie tiesību akti, un tur viss ir vienkārši. Mēs dodam komisijai pilnvaras, bet, ja mums nepatīk viņu lēmums, mēs to varam apturēt. Un mēs varam atņemt arī šīs pilnvaras, ja gribam to. Vai tad tas nav labs arguments par labu deleģētiem aktiem? Sajevs kungs bija, un mēs kopā bijām referenti par šiem jautājumiem, bet, manuprāt, deleģētie akti būtu jāizmanto daudz vairāk. Tie ir caurskatām un demokrātiski. Paldies! Lielas paldies Korbita kungām! Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir pabeigta, un tagad debešu noslēgumā izteiksies eh, komisārs Ševčovičs. Paldies! Priekšsēdētāji kungs gribētu pateikties arī parlamentāriešiem par šo jauko atmosfēru. Un juridiski sarežģīto jautājumu piekrītu kolēģiem, arī Melkjārs kundzei. Nav tik vienkārši izskaidrot, kā tiek īstenoti uh, likumu, kas ir deleģētie akti, grib jums apliecināt, ka ņēm vērā visas jūs domas un priekšlikums. Vanderlajens kungu, un es, protams, arī pats esmu gatavs šo procesu izmantot un veikt reformas, veidot lielāku atbildīgumu un caurskatāmību Sairkunga, Ropes, Jurāna kungas ļoti skaidrais padoms noderēs. Paldies arī Korbina kungam, runājot par šo situāciju, kad mēs izpildām šī parlamenta viedokli likumā, Tāpēc mūsu manevra iespēja ir visai maza, un tas nozīmē, ka mēs mēģināsim vēl šo failu virzīt uz priekšu un strādāt ar jums un padomi, lai procedūras būtu caurskatāmākas un skaidrākas. Tas, ka jūsu viedokļi ir visai līdzīgi ar komisijas priekšlikumiem, nozīmē to, ka centīšos labāk gūt viedokli par padomas viedokļiem no Horvātijas prezidentūras un pēc tam Vācijas prezidentūras, lai mums būtu kāds progress. Mums palīdzētu arī parlamenta skaidra pozīciju. Vairākām komitejām ir skaidri viedokļi, bet jure pozīcija vēl līdz galam nav izstrādāta. Manas diskusijas ar padomu tad kļūst tādas skaidrākas ar zināmu autoritāti, ja parlaments un komisija redz lietas vienā gaismā. Paldies jums par atbalstu un par idejām par šo svarīgo jautājumu. Paldies! Lielas paldies komisāram Šefčovičam. Es eh, vēlējos eh, nekādā veidā pārspīlēt eh, šo ģimenes atmosfēru. Nu, protams, ja jūs runājat šeit par komitoloģijas procedūru, tad mm, nav īsti skaidrs, vai jūs dodat priekšroku īstenošanas aktiem vai interpretēšanas aktiem. Par to mēs vēl varētu apspriesties. Jebkurā gadījumā debates eh, par šo punktu ir beigušās, un um, debates atsāksim rīt eh, pulkstens deviņos. Darba kārtība ir publiskota Eiropas parlamenta mājaslapā. Es vēlu visiem jauku vakaru, mierīgu nakts atpūtu, galu galā esam daudz strādājuši. Un paldies kolēģiem, kas ir palikuši līdz sēdes beigām. Sēdes slēdzu.